So, colleagues, back to work. The next item. Kolēģi, otrais lasījums tālāk par padomes kopējo nostāju par vispārējais nozīmes pakalpojumiem. Tad Harborkungs ziņojums. Kopējā nostāja. Mana kungs. Priekšsādātājs kundze, man ir jautājums par reglamentu Pirms tam, īsi pirms tam, kad mēs izbalsojām, un īsi pirms tam, kad tika patraukt sēde, viens no deputātiem vēlējās eh, galo izdarīt savai vēlēšanu kampaņai dažus fotouzņēmumus šeit. Manuprāt, tas nebija pieņemami, vai to varētu kaut kādā veidā ierobežot. Thank you, Mr. Mann. Man kungs, Mēs to izmeklēsim. Ja mēs tādu varētu uh, pievērsties balsošanai. Mrs. Dahl. Dāls kundz. Thank you very much. Um... Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir viena lieta attiecībā uz balsošanu, kas mums tūlīt notiks. Uh, Šķiet, ka balsošanas saraksts mēs balsosim par kompromisa grozījumiem, kurus sagatavosi komiteja, nevis par grozījumiem vispirms, tādā apgriezta kārtībā. Un es tomēr gribētu, ka mēs vispirms balsojam par grozījumiem, kas ir, es neatceros, kā to sauc angļu valodā, saka runātāji, nu tie, kas ir tādi, kas vistālajošākie. Ja nu, tad eh, saskaņā ar jūsu pilnvarām es aicinu jūs izmantojot 900. reglamenta punktu mainīt uh, balsošanas secību. Sāksim lūdzu ar reklamen, uh, eh, grozījumiem. Tas ir uh, pilsoņtiesības, tātad par Harboru un arī par Trautmanu ziņojumu. Paldies! Mrs. Dahl, as far as I'm aware, there is no problem. I cik es apzinos, tad nav īpaši problēma ar secību attiecības Harboru ziņojumu. Un tad, tad mēs balsosim tā, kā ir noteikts balsošanas sarakstā. Tātad pirmais bloks - kompromisu pakete. Tātad pirmais bloks - balsojam. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudām, tāpēc, ka nepieciešama kvalificētais vairākums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas pieņemts. Tālāk 20. pants četri grozījumi, attiecīgi 103. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Citi atkrīt, līdz ar to izskatām 103. grozījuma attiecīgo daļu. Personāla balsojuma sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums 101, 111 un 117, kas ir identiski. Personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīti. Tāpēc seko 102, 12 un 180. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot noraidīti. 62, 904, 104 un 90 identiskie grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. Tālāk 96, 106 un 120. Identiski grozījumi personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīti. Atbilstošās daļas no 103. grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk 22. apsvērums atbilstoši 103. grozījuma daļa, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk 27. apsvērums 103. grozījuma atbilstošā daļa, sākam personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 18. grozījums sākam balsot personāla balsojums. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to 95, 105 un 114. Identiski grozījumi personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīti. Līdz ar to kopējā pozīcija ir apstiprināta ar šādiem grozījumiem. Nākošais darbkārtības jautājums - balsošana par kopējo regulā, um, ietvaru par kolinkunēciju. Tātad Trautmans kundze ziņojums. Un vispirms vārds Hāms kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pieteicos runāt, jo ar Trautmans kundzes ziņojumā noteikto balsošanas secību, nu tai nepiekrītu. Un gribu arī izteikties par to, ka mums ir jāmaina balsošanas secība attiecībos kompromisu numur desmit. Vēlreiz tātad izteikt uh, savu pieprasījumu attiecībos to. Paldies! The... Paldies! Mēs uzklausīsim grozījumu, uh, argumentus par šo grozījumu, tā kā pie tā nonāksim. Pirmais bloks. Kompromiss grozījums balsojam. Pēc nobalsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemti. Tālāk grozījums numur 3 un 7. Pēc nobalsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīti. Attiecīgi saistītie grozījumi pirmā grozījuma daļa. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Labi, Hāms kundze, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, es vēlos izteikt savas politiskās grupas vārdā, ka mēs mainām balsošanas secību tālāko un ka mēs vispirms par līdzvērtīgiem priekšlikumiem, kurus iesnieguši dažādas politiskās grupas, balsojam pēc Eh, kas bija balsot, eh, paredzēti pēc, tad tagad balsot savukārt pirms desmitā grozījuma. Manuprāt, šie grozījumi, kuras iesnieguši dažādas politiskās grupas, attiecībā uz pilsoņu tiesību aizsardzību, attiecībā uz internetu pieejas bloķēšanu, ir daudz nopietnāki nekā piedāvātais kompromiss grozījums. Tieši tāpēc uzskatu, ka parlaments attiecībā uz šo, nu, tagad iz, izrunāto grozījumu varētu ļoti precīzi paust savu nostāju. Un reizē balsotu par, par pilsoņa tiesību aizsardzību. Es nožēloju, ka šajā brīdī tik ļoti nopietno konsultāciju laikā, kas man bija ar kolēģi Trautmanu, nevaru šo tagad tiešām likt kā tādu svinīgu punktu, bet ņemot vērā, kā mēs pieņemam telekomunikāciju paketi, tomēr nevajadzētu pieļaut to, ka galu galā mēs tagad apgraizām pilsoņu pamattiesības. Paldies, Hans Gunz, tālāk Alvāru kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 154. punkts un 154.2. Liberāļu politiskā griba atsaucoši ar reglamentiem punktiem vēlas pievienoties šim iesniegumam mainīt balsošanas secību, kārtību. 1 CP 6 un 9 balsot par šiem grozījumiem pirms kompromisa C. Tas saskan ar to, ka iespējams jūsu balsošanas sarakstos nedaudz atšķirības, bet vakardien mēs runājam, ka desmitais, tātad desmitais kompromisa grozījums tam vairs liberāļi nevarēs pievienoties. Tāpēc 154. reglamenta punktā ir noteikts, ja ir jāizskata pretrunīgi grozījumi, tad kādā veidā tas ir nosakāms. Mēs nosakām, ka vispirms vienmēr ir jābūt tiesnešu lēmumam, pirms kāds iejaucas pilsoņu brīvībās, izmantot internetu. Paldies! Thank, thank you. Uh, now Mrs. Nī... Paldies, tālāk Nībelers kundze, kas uzstāsies kā komitejas priekšsēdētāja. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nerunāšu viskā priekšsēdētāja tā ir nec komitejas priekšsēdētāja, bet gan kā referente arī par Trautmans kundzes ziņojumu un aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu un sekot taisacībai, kāda ir noteikti balsošana sarakstā. Kolēģi Hārmsa, neviens cilvēks nevēlas šeit parlamentā, neviens nevēlas ierobežot pieeju internetam. Mēs runājam tikai par to, kā ilgu mēnešu uh, konsultāciju periodā ar Čehijas prezidentūru mēs visas politiskās grupas piedalījās, visi viedokļi tika uzklausīti, un tāpēc vairs nav pamata to apšaubīt, un tāpēc ir jāsako tā izsacībai, kāda ir piedāvāta valstsēšanas sarakstā, un neatbalstīt piedāvāto liberāļu un otras politiskās grupas priekšlikumu. Paldies! Would, would Trautmanis kundze, vai jūs kā referenti vēlaties izteikties? Oui, euh, madame la présidente, je vous remercie. Jā, priekšsēdētāji, es jums pateicos. Es vēlētos vispirmām kārtām izteikt komentāru par to, lai mēs izmainītu balsošanas sarakstu, ja kompromiss tādu, kādu es to sapratu, saskaņā ar sēdes gudrību, tad tas tika panākts pirms tika iesniegts grupu grozījums. Tas ir Vairāk nekā 46. grozījums paredz tajā ir klauzulas, kas neaprobežojas tikai ar um, piekļuvi internetam, bet arī ar tādiem dispozitīviem, kas varētu ierobežot lietotāju tiesības. Un es vēlētos teikt arī, ka šis kompromiss tika iesniegts attiecībā uz pirmo pantu, kur ir runa par piemērošanas uh, aptvērumu. Un Bet mēs šeit runājam par astoto pantu, kas attiecās uz nacionālo regulātoru mērķiem. Un visu laiku mēs runājam par šo kompromisu, un visu laiku mums nebija nekādu problēmu ar politiskajām grupām, tāpēc es ņemšu vērā priekšsēdētājs kundze, ka viena no grupām ir jau tieši šajā brīdī atsaukusi savu piekrišanu kompromisam, un man ir jāsaka, kā referente, es, protams, atbalstu šo kompromisu, kā jau es izteicos, tāpat kā es atbalstu 48 grozījumu. Es vēlētos pateikt, ka pašreizējos apstākļos, kuros mēs tagad debatējam, būtu gudrāk izteikties par par to, kādā secībā mēs balsosim. Tomēr es vēlētos jums lūgt sakojošu lietu pavisam tieši, jo mums ir jāsaprot, kas notiks, ja balsojums tiks, balsojuma kārtība tiks apgriezta. Vai nu 46. tiek at, pieņemts ar kvalificēto vairākumu, tad, priekšsēdētāji, es jums lūdzu, lai mēs balsotu arī par kompromisu, kas ir plašāks nekā 46. grozījums. Tad mums ir jābalso par kompromisu pēc tam. Bet ja mēs nenobalsojam ar kvalificēto vairākumu par 48 grozījumu, tad mēs balsosim par groz, kompromisu un tādējādi mūsu asamblēja būs izdarījusi savu izvēli. Lielas paldies priekšsēdētāji! Thank, thank you very much. I... Paldies! Esmu uzklausījusi dažādas viedokļus un ļoti rūpīgi izvērtējot to, ko referents nu pateica. Es jau pirms sēdes konsultējos ar attiecīgiem dienestiem un ļoti rūpīgi uzklausīju jūsu viedokļus. Un man kā priekšsādātāja ir savas pilnvaras saskaņā ar 100. 54.2 punktu reglamenta pašā izlēma tagad par balsošanas secību. Ņemot vērā šī jautājuma nozīmi, gan parlamentā, gan arī plašākā nozīmē, būtu pareizi acīm redzot, tātad balsot par, vispirms par grozījumiem, bet es to ņemu un es to pamatoju arī ar procedūrāliem apsvērumiem, jo, kā es izprotu, desmitais grozījums bija kompromiss, kas tika pieņemts tikai pēc uh, balsošanas komitejā. Līdz ar to, pamatojot ar procedūriem apsvērumiem un citiem apsvērumiem, es, es redzu vajadzību balsot apgrieztā secībā. So, amendment... Līdz ar to vispirms balsojam par grozījumu numur viens. Otrā, trešā, devītā, vispirms sestā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Has... E- Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un ir pieņemts. Grozījums numur 4. Grozījums 4 un 8. Personāla balsojums. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīti. Kopējā pozīcija līdz ar to ir apstiprināta ar sekojušiem grozījumiem. Nākošais darbkārtības jautājums ir otrājas lasījums par eh, padomas priekšlikumu par Eiropas regulātoru organizācijas izveidošanu attiecības telekomunikācijām. Tas ir Kastiļo vēras uh, sagatavotais ziņojums. Un vispirms pirmais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši? Līdz ar to beidzam balsot. Pieņemts. Es pasludinu, ka kopējā pozīcija ir pieņemta ar attiecīgiem grozījumiem. Trautmans, kundze, lūdzu. Madame la Présidente. Priekšsādātājs kundze, es lūdzu, lai mēs balsotu arī par kompromisu. Uh, jo tas bija kompromiss, kurš bija plašāks nekā vienkārši 48. grozījums. Un, bet jūs to kompromisu. Par kompromisu mēs nenobalsojām, un jūs man nepaskaidrojāt, kāpēc tas tā notiek. Tāpēc es vēlētos jums to atgādināt un izteikt savu nožēlu. Uh, ka jūs neņēmāt vērā manu viedokli, tāpat arī jūs neņēmāt vērā referenta viedokli par to, kā mēs balsojam šajā asamblējā. Tāpēc es arī vēlētos paskaidrot, kas notika šajā balsojumā, kad kaut kāda partija uh, nenobalso par šo kompromisu, tad tas viss notiks nu, pāries uz samierināšanās komiteju. Lūk, ko jūs šodien esat izvēlējušies. Sorry? Paldies, Trautmans kundze. Šķiet, ka parlaments labi izprot, kāds saks ir pieņemtajam lēmumam. Bet paldies jums par šo skaidrojumu. Nebūtu vairs korekti balsot par citiem kompromisiem. Un, manuprāt, balsojums bija vairāk kā skaidrs. Nākošais balsojam par Legēlas Gēlo Agīras kundze sagatavoto ziņojumu par frekvenču joslām. par mobiliem sakariem. Tātad tā direktīva grozījums numur viens. Kas par? Kas pret? At, pieņemts. Līdz ar to kopējo komisijas priekšlikumu nodot balsojumam, kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Līdz ar to rezolu... likumdošanas priekšlikums kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais starpkārtības jautājums ir Lulīgas kundzes ziņojums balsojums par to vienlīdzība attieksme pret vīriešiem un sievietēm, kas darbojas kā pašnodarbinātās personas. Ir 23, kas par grozījumiem, kas pret, atturas pieņemts. Amendment 9. Devītais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 20. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Vēlētos pārbaudīt šo balsojumu elektroniski. Tātad nobalsosim par 20. grozījumu. Sākam balsot. Everybody voted. The vote is now closed. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Manuprāt, būs jāpārbauda arī tas, jo jūs ļoti uh, negribīgi ceļat roku. Tātad 21. grozījums balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 36. 36. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ja vēlaties, varam pārbaudīt elektroniski. Tātad balsosim par 36. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 13. grozījums. Un 39. Abi kopā. Kurš par? Pret? Atturas? Abi grozījumi pieņemti. Lulings kundze vēlas izteikt mutisku grozījumu. Priekšsēdētājs kungs, es vienojos ar Kočinovo kungu, kas bija um, <clears throat> nodarbinātības komitejas atzinuma izteicējs, un mēs vēlējāmies te iekļaut sestajā pantā sekojošu klauzulu, ja kādas dalību valsts likumdošana neparedz obligātu uh, pie, pieteikšanos sociālai apdrošināšanai, tad uh, tas tiek piešķirts balstoties uz. uz dzīves biedra pa, pieprasījumu. Mēs, es vēlētos uh, paskaidrot, ka mēs nevaram paprasīt, uh, balstīties uz dzīves biedru. Un tāpēc es vēlējos uh, izteikties. Ir kādas iebildes? 40 cilvēkiem jābūt pret, lai mēs norādītu šādu ieteikumu mutiskam grozījumam. Sorry? We would appear to have 40 people, so Mrs. Lulling. Šķiet, ka 40 cilvēki ir pret, tādēļ Lulingas kundze, diemžēl, jūsu grozījums nevar tikt pieņemts. Mēs balsosim par 14. grozījumu pat daļām. Četras daļas, par visām personālais balsojums. Balsosim par pirmo daļu, lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pirmā daļa ir pieņemta. Balsosim par otro daļu. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Otrā daļa arī pieņemta. Trešā daļa. Sākam personālo balsojumu par 14. grozījumu trešo daļu. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un trešā daļa ir pieņemta. Beidzot, ceturtā daļa. Beidzam balsot. Arī ceturtā daļa ir pieņemta. 40. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 42. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ja vēlaties, pārbaudīsim elektroniski. 42. grozījums, lūdzu. Everybody voted. Vote is now. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Tiešām balsts sadalījums ļoti līdzīgs. 16. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. 16. grozījums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 46. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums, kurš par, pret Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Un tagad balsosim par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Priekšlikums pieņemts. Un tagad par normatīvās rezolūcijas priekšlikumu arī personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un priekšlikums ir pieņemts. Sveicu referenti Lūlīngas kundzi. Tagad pāriesim pie Estrelas ziņojumu. par drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm un sievietēm, kas strādā pēc dzemdību periodā, tāpat arī strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar grūti. Es Trelskundze, lūdzu, dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju lūgt sekretariātam paturēt prātā to, ka mums vajadzētu uzskatīt portugāļu valodas versiju par galveno grozījumiem. Tāpat arī gribētu nedaudz mainīt uh, balsojumu secību. Grozījums 43 būtu jāpavirz uz priekšu, par to būtu jābalso pirms 83. grozījuma, lai mēs būtu konsekventi. Un visbeidzot, kolēģi, gribētu jums atgādināt, ka šī direktīva, kuru mēs šodien grozām, ir 17 gadu veca. Un Tādēļ ir nepieciešams to aktualizēt. Pārskatītais priekšlikums nestāsies spēkā ātrāk, kā beigsies nākamā parlamenta termiņu, pilnvar termiņu beigas. Tātad mēs pieņemam normatīvos aktus nākotnē, nevis tulītējai nākotnē. Mēs šobrīd pieņemam lēmumus, kas nāks par labu mūsu pilsoņiem nākotnē. Mēs ceram, ka visi šie cilvēki balsos par mums Eiropas parlamentu vēlēšanās jūnijā, un nobeigumā priekšētājs kundze gribētu teikt, ka es iesaku deputātiem atbalstīt man ziņojumu. Paldies, Lulings kundze, lūdzu. Priekšētājs kundze, kas attiecās uz šo ziņojumu, tur ir 89 grozījumi, un tie ir pilnīgi haotiski, un balsojums, ko mēs tagad izdarīsim, man neļaus nekādā veidā gūt gandarījumu par debatēm, kas mums ir bijušas ar padomi un komisiju. Ir 89 pretrunīgi grozījumi, tādēļ es ierosinu šo ziņojumu aizsūtīt atpakaļ uz komiteju, jo, kā jau Estrela kundze teica, mums ir pietiekami daudz laika. Lulīgs kundze, vai jūs varētu apstiprināt, ka jūs šo lūgumu izsakat savas politiskās grupas vārdā? Jā, priekšsēdētāji. Es nekad nerunāju savā vārdā, vienmēr tikai politiskās grupas vārdā. Man vienkārši vajadzēja noskaidrot procedūras dēļ, tā lai es varētu izskatīt šo priekšlikumu. Tā kā ir ienācis lūgums nosūtīt ziņojumu atpakaļ komitejā, tad to mēs izskatīsim kā prioritāti. Vai ir vēl kāds deputāts, kurš atbalsta šo priekšlikumu? Nē. Vai ir kāds, kurš grib izteikties pret šo priekšlikumu? Tad balsosim par priekšlikumu. Kurš ir par Lulīngas kundas priekšlikumu sūtīt ziņojumu atpakaļ komitejai? Šķiet, Estrēlas kundze kā referente vēlējās tomēr izteikt. Es domāju, ka viņai kā referentei ir tiesības to darīt. Senhora Presidente. Priekšsēdētājas kundze. Tam nav nekādas jēgas, ja mēs tagad to no jauna sūtīsim atpakaļ uz komiteju. Tādēļ, ka šīs ziņojums jau ir apspriests ar visām politiskajām grupām. Uh, Un es domāju, ka par to jau pietiekami daudz runāts, gan ar padomu, gan ar komisiju. Protams, ir dažādi viedokļi. Mēs zinām, ka ir. Uh, kas ir noticis Čehijas prezidentūras laikā, jo Čehijas prezidentūra izturējās ārkārtīgi konservatīvā veidā attiecībā uz dzimumu vien līdzību, tāpēc es tomēr vēlētos, lai jūs balsojat par manu ziņojumu, lai dotu papildus uh, argumentus balsot Eiropas vēlēšanās. We... Paldies, Estrēls kundze. Un tagad balsosim par Lulingas kundzes un Eiropas Tautas partijas Eiropas demokrātu priekšlikumu tātad uh, atsaukt šo ziņu. Paldies. Kas ir pret? Kas atturas? Man šķiet, ka priekšlikums ir pieņemts, taču es labprāt to pārbaudīšu elektroniski, ja jūs to vēlties. Tātad balsosim elektroniski par Lulings kundzes priekšlikumu, kurš par to, lai ziņojums tiktu nosūtīts atpakaļ komitē, kurš pret paldies. Visi nobalsojuši. Un ir skaidri redzams, ka vairums vēlas šo ziņojumu nosūtīt atpakaļ komitējai. Pārējiem pie nākamā ziņojuma. Tas ir Gabriels Stalners ziņojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Pirmais grozījums, kurš var? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad balsosim par visu komisijas priekšlikumu ar grozījumiem kopumā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad par normatīvās rezolūcijas priekšlikumu personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pieņemts. Sveicu referents Tauners kundz. Tālāk balsosim par Maldeiķa kungs ziņojumu par programmām ekonomikas atveļošanas atbalstam, piešķirot kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā. Pirmais bloks kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Līdz ar to otrais bloks atkrīt. 13. grozījums - personālais balsojums. Sākam balstot! Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Priekšlikums pieņemts. Bergerkungs vēlas izteikt mutisko grozījumu šai likumdošanas rezolūcijai. Lūdzu, dod jums vārdu. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pavisam īsi. Vienojoties ar referentu Maldaikis par to, ka mums jāpaņem pa 1, 3 un 5 pantu vienošanās, atvainot, 2, 3 un 5, tad angļu valodā uzskat, ka šīs nosauko atsaucis ir saskaņā ar daudzgadu finanšu plānu, tā saskaņā ar to, ka šis plāns ir pārskatīts par trešo pantu ierosina svītrot pirmo teikumu un tālāk atstāt tā kā tekstā, un treškārt piektajā pantā uzskat, ka likumdošanas process ir noslēgdzies pēc tam, kad ir pienākt vienošanās par finansēm. Paldies! Paldies! Vai ir kādi, kādas iebildes? Šķiet, ka nav. Tad balsosim par. Uh, normatīvās rezolūcijas projektu ar šo grozījumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Rezolūcijas projekts pieņemts, sveicu referentu. Tālāk Otmara Karasa ziņojums - direktīvas par kapitāla pietiekamības prasībām. Bulman kungs lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, Šis ziņojums vairākās politiskās grupās izpilnījās ļoti pretrunīgas nostājas. Un tāpēc es aicinu pirms balsošana par trešo apsvērumu dot man vārdu, lai mēs varētu izteikties par balsošanas secību. Labi. Balsosim par pirmo bloku. Kurš par? Pret? Atturas? Šis bloks pieņemts. 90. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim par 88 un 93 grozījumu. Tie ir identiski. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Abi grozījumi ir noraidīti. Balsosim par 81. grozījumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Arī šis grozījums noraidīts. Tad balsosim par attiecīgo daļu 89. grozījumā, kurš par pret atturas pieņemts. Bulman kungs, vārds jums. Frau Prezidentin! Priekšsēdētājs kundze, te runa par dažādiem izpratnēm par pamatkapitāla no, noregulēšanu un noteikumiem. 92. un 93. grozījums, manuprāt, ir atvinot 91. ir precīzāk, ir pār tām robežām, kā mēs esam to paredzējuši un noteikuši. Un līdz ar to es ierosinu ar jūsu piekrišanu, un es ceru, ka vispirms tad kolēģi atbalstīs priekšumu balsot par tieši šiem grozījumiem, un tad balsot par trešo apsvērumu um, vēlāk. Tāpēc par trešo apsvērumu vajadzētu balsot m, mm, kā personāla balsojumu. Vispirms izrunāsim par to, kādā secībā balsosim. Karaskungs, jūs kā referents arī vēlētos izteikties? Jā, dazu... Jā, es arī vēlos izteikties, jo uzskatu, ka jau debatēs jau skaidri parādījās, ka šie grozījumi par ir ņemti vērā arī komitejas balsojumā. Un, tomēr, un tāpēc es uzskatu, ka jāsaglabā jau piedāvātā kārtība, un es neesmu pret nominālu balsojumu, ja personu balsojumu. Vai kādam ir iebildumi pret personālā balsojuma pieprasījumu? Nē, iebildumu nav. Tad saglabāsim sākotnējo balsošanas secību. 86. 87. grozījums ir atsaukti. Balsosim par 89. grozījumu attiecīgo daļu. Kurš par? Es atvainojos. Personālais balsojums pēc pieprasījuma. Tātad personālais balsojums par 89. grozījumu attiecīgo daļu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Šis grozījums ir pieņemts. 83. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 84. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tagad balsosim par visu komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un visbeidzot par normatīvās rezolūcijas projektu personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un normatīvā rezolūcija pieņemta. Sveic referentu. Nākamais punkts ir Hopenšteta ziņojums par kopienas programmas īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu pārskatu un reviziju jomā. Pirmais bloks, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem kopumā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un visbeidzot par normatīvās rezolūcijas projektu personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Normatīvā rezolūcija ir pieņemta. Sveicu Hopenštetu kungu. By... Tālāk pārējiem pie Vojčehovska kunga ziņojuma par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā. Referents vēlējās izteikties, manuprāt. Thank, thank you, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir divi īsi tehniskas dabas jautājumi, bet ļoti būtiski. Pirmkārt, ir vesels grozījuma bloks, ko ir pieteikusi lauksaimniecības komiteja. Citu starpā ir arī 64. grozījums. Par to vajadzētu balsot atsevišķi, jo šajā grozījumā runa ir par dalību valstu referents centru izveidošanu, un tā ir ļoti būtiska šīs regulas sadaļa. Agri komiteja aicina svītrot priekšlikumu obligāti izveidot dalībvalstīs šos references centrus. Es kā referents uzskatu, ka tas ir pretrunā ar visu šīs regulas loģiku, un tādēļ es gribētu ieteikt balsot par 64. grozīmu atsevišķi. Otrakārt, lūdzu pievērsiet uzmanību 28. grozīmam, kurā runa ir pār pretrunīgo un emocionālo jautājumu par rituālos izmantoto dzīvnieku nonāvēšanu. Ja mēs balsosim par 28. grozījumu, tad mēs nosvītrojam iespēju dalību valstīs pilnībā aizliegt rituālo nogalināšanu. Balsojot pret šo 28. grozījumu dalību valstīm, joprojām būs iespēja aizliegt rituālo kaušanu. Tālāk, 85. grozījums komisija piedāvā samazināt dzīvnieku transportēšanas laiku uh, uz uh, lopkautuvēm uh, līdz 24 stundām. Ja balsosim par 85. grozījumu, tad šo laika samazinājumu mēs anulējam. Ja balsojam pret 85. grozījumu, mēs atbalstām komisijas priekšlikumu samazināt transportēšanas laiku un gaidīšanas laiku lopkautuvēs. Paldies! Paldies, referentkungs! Pirmkārt, jūs lūdzāt atsevišķo balsojumu par 64. grozījumu un svītrot 17. punktu. Vai kādam ir iebildes pret šo pieeju? Šķiet, ka ir nopietnas iebildes, saka priekšsādātāji. Tādā gadījumā mēs balsosim tādā secībā, kā bija paredzēts. Tātad blokā. Tātad balsojam par atbildīgās komitejas iesniegtajiem 69 grozījumiem. Kuri par? Pret? Atturs? pieņemts. Otrais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi jau nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 37. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 50. grozījums personālais balsojums. Sākam balstot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pieņemts. 51. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pieņemts. 52. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 69. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 70. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 81. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 87. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 93. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šis grozījums pieņemts. Un tagad balsosim par 98. grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 122. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 119. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Simtais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Ja vēlaties, varam pārbaudīt. Elektronisks balsojums par simto grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 99. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 101. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 123. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 102. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 120. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 47. grozījums, kurš par. Ja vēlaties, varam pārbaudīt elektroniski balsojumu par 120. grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Tiešām pieņemts. 47. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 121. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 124. grozījums, kurš par? Pret? atturas, noraidīts. 103. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 59. grozījums atkrīt. Balsojam par 104. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 75. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 76. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Simt piektā grozījuma pirmā daļa līdz ar to atkrīt. Balsosim par attiecīgo atlikušo 105. grozījuma daļu, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 106. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 77. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 107. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 108. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 109. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 110. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 111. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 85. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim balsojumu tātad par 85. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un mēs pieņemam šo grozījumu. 125. grozījums atkrīt, balsosim par 113. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 112. grozījums kurš par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. 114. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 115. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 116. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 117. un 118. grozījums kopā, kurš par, pret, atturas, noraidīti. Trešais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Everybody voted. The vote is now closed. Beidzām balsot. Grozījums pieņemts. Ceturtais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu ar visiem grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Visbeidzot par rezolūcijas projektu personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Rezolūcijas priekšlikums pieņemts. Sveicu referentu. We have concluded. We have concluded the vote. Balsošana par šo ziņojumu ir beigusies. Mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas būs Jose Silvas Penēdas ziņojums par atjaunoto sociālo programmu. Balsosim par 14. paragrāfu. Četrpadsmitais paragrāfs un dod vārdu Bušhilam Mēsjūs kungam. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Izteikšos ļoti īsti, ceru, ka deputāti man piedos, ka pēdējā brīdī vēlos ieviest 14. paragrāfā mutisku grozījumu. Kolēģi iespējams zina, ka tas ir delikāts jautājums dažās valodās, dažās dalību valstīs tas rada grūtības. Es ceru, ka mums ir nepieciešams panākt pēc iespējas lielāku balstu šim ziņojumam. Priekšlikums tāds - 14. paragrāfā esošā teksta vietā rakstīt tādu paragrāfu, ko Eiropas parlaments jau pieņēma, proti trešais paragrāfs 2009. gada 11. marta rezolūcijā par 2009. gada pavasara uh, eh, sam, samitu. Te ir pāris teikumu, ko nolasīšu. Tātad norāda, ka dažas dalību valsts ir ieviesušas minimālās algas jēdzienu un iesaka, ka citas valsts varētu šo pieredzi pētīt. Aicina dalību valstis nostiprināt priekšnoteikumus sociālajai un ekonomiskai dalībai visiem iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ieviest noteikumus par tādām lietām kā minimālā alga vai arī kolektīvie nolīgumi saskaņā ar nacionālām tradīcijām, tā lai strādājošie varētu cilvēku cienīgā veidā nopelnīt sev iztiku. Priekšētā kundze, es atvainojos, ka tagad piesakšu mutisko grozījumu. Referentam nav iebildumu, pret to es ceru, ka deputāti vismaz ļaus šo mutisko grozījumu pieteikt. Paldies, vai ir iebildes pret šādu grozījumu? Man šķiet, Andersona kungs lūdzu vārdu. Paldies, priekšsādātājiem. Vēlos par zviedru valodā tulkojumu norādīt. Tātad par 36. pantu, kur tiek eh, runāts angļu valodā par minimum income un tiek tulkots zviedru valodā kā minimālā alga. Manuprāt, tas nav gluži korekti. Zviedru valodā vajadzētu runāt par citu uh, terminu, jo minimāla ienākuma nav tas pats, kas minimālā alga. Tāpēc vajadzētu tulkot, uh, koriģēt tulkojumu. Paldies, paldies Andersen kungs, mēs pārbaudīsim, lai viss būtu pareizi. Tālāk par Bušiem Matijas kungu pieteikto mutisko grozījumu laikam nav iebildumu. Tādēļ balsosim par 14. paragrāfu ar šo mutisko grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Balsosim atsevišķi par 36. paragrāfu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. The... Tālāk balsosim par Lambertas kungas ziņojumu par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kur ir atstumti no darba tirgus. Pirmais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Otrais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ja vēlaties, varam pārbaudīt elektroniski. Dubults neplīst. Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par otro grozījumu. Everybody voted. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcijas projekts pieņemts. Vote. Uh, I suggest that we go through them exceptionally colleagues and those who were waiting to do Tā kā vai ir deputāti, kas ir pieteikušies balsu skaidrojumam, jums tomēr ceru ņemsit vērā, ka mēs esam ļoti iekavējuši savu darbu kārtību un īpaši ar, atcerēsieties tulkus. Ir ārkārtīgi daudz pieteikušies balsu skaidrojumam un mēs visus nevarēsim izskatīt līdz pulksten trījiem pēcpusdienā. Un tādēļ es pieņemu lēmumu, kā mēs esam darījuši iepriekš, ka kad tie tiks izskatīti šodien pašā darbkārtības, dienas darbkārtības beigās, kā jebkurš cits jautājums. You, the... Pieņem, ka jūs droši vien visi gribat veikt vienu to pašu, jā, lūdzu, tāpēc runās tikai viens. Priekšsēdētāji ir skaidrs pateikts noteikumi, ka pēc balsošanas katram deputātam ir tiesības sniegt uh, paskaidrojumu. Uh, Es saprotu, ka tulki strādājuši labu laiku, es saprotu, ka uh, mēs aizkavējam citus cilvēkus no pusdienām. Varbūt, ka var ierosināt kompromisu, ko uh, Kvadras kungs arī iepriekšējo reizi piemēroja, kas ļautu katrs varētu vienkārši izteikties bez iepriekšējas pieteikšanas viens pēc otra. Jā, paldies, Hanan kungs, mēs apsveram šādu iespēju, bet tā kā jūs esat tomēr tik daudz, nedomāju, ka tas būtu laikā grafikā iekļaujams iespējams tāpēc jums būs iespējams izskaidrot savu balsošanu pēc balsošanas, bet tādā nozīmē, ka drusku vēlāk, šodien vēlāk. Bet jūs zināt ļoti labi, ka man ļoti patīk jūsu stāšanās parasti.